saskaņā ar reglamenta 6. panta otro punktu es šo lūgumu nodošu kompetentajai komitejai, juridiskajai komitejai. Tāpat esmu saņēmis no Eiropas Tautas partijas grupas veselu virkni ierosinājumu manīt dalībniekus parlamentu komitejās un delegācijās, starpparlamentārajās delegācijās. Šīs sēdes protokolam tiks pievienots šo personu saraksts. Ja jums nav nekādu komentāru vai iebilžu pret šiem šo te cilvēku iekļaušanu komiteja delegācijas sastāvā, tad uzskatīsim, kā viņi tur tiek iekļauti. Kompetentā komiteja man ir paziņojusi, labojumu kādā tekstā, ko pieņēma